tādiem mandātiem, ja nē, tad uh, eh, SND grupa ir iesniegusi izmaiņas uh, komiteju un uh, eh, komiteju. Delegācijas sastāvā viss šīs nominācijas tiks norādīts protokolā, ja nav iebildumi.